Vienas minūtes uzstāšanās lietas ar to ir beigušās. Man ir vēl divi paziņojumi. EKR grupa ir iesniegusi pieteikumu, ka Amiets Bašīrs darbosies Sajeda Kamala vietā eh, ārlietu komitejā. Ja nav nekādu iebildumu, un tādu iebildumu nav, tad līdz ar to apstiprinam šo nomināciju. Un otrs paziņojums Georgijus Katru Galus ir eh, tagad eh, Grieķijas